pieejami arī ziņam varianti visās valodās. Rītdien būs balsojums. Un nākamā sanāksme notiks rītdien, sākot no pulkstens deviņiem. Darba kārtība visiem.